debatas ir slēgtas un balsojums notiks rītdien pulkstens 12. Nākamais darbības kārtības punkts ir komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Grūzijā. Augstās pārstāvs vietā uzstāsies Mavrojanis kungs. Godātais priekšsēdētāji, liels paldies par to, ka uzaicinājāt mani izteikties šo debašu sākumā. Es tiešām runāšu komisijas priekšsēdētāja vietnieces Aštons kundzes vārdā. Eiropas parlaments pagājušā gada 17. novembrī pieņēma rezolūciju, kurā izteica spēcīgu atbalstu Grūzijas teritoriālajai integritātei un politiskās asociācijas un ekonomiskās integrācijas procesam, kas notiek starp Grūziju un Eiropas Savienību. Rezolūcijā jūs atzināt arī to, cik svarīgs ir Ženēvas process, kas un tāpat arī uh, izveidoja Eiropas īpašo pārstāvu Dienvidu Kaukāzā un uzraudzības misiju. Tie bija būtiski signāli, ka mēs atbalstām Grūziju un arī reģionu. Eiropas parlamenta deputāti uh, ir bijuši vienmēr par to, lai tiktu aizstāvēts cilvēktiesības un demokrātija Grūzijā. Jūs esat bijuši šejas cīņas priekšgalā. Eironest parlamentārā asamblē notika aprīlī. Tā pieņēma rezolūciju, kas pasvītroja to, cik ļoti svarīga ir neatkarīga pilsoniskā sabiedrība un kāda ir tās loma demokrātijas stimprināšanā. Tīkā pasvītrots, cik svarīga ir uh, pulcēšanās brīvība un vārda brīvība. Tāpat tāpat arī preses un plašsaziņas līdzekļu vārda brīvība. Es zinu, ka vesela virkne Eiropas parlamenta deputātu ir iesnieguši jautājumus par to, kāda notiek izturēšanās pret politisko opozīciju, kā tiek ievērotas cilvēktiesības, kādas ir darba tiesības un darba attiecības Grūzijā. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi relevanti, tie ir svarīgi kad mēs vērojam to, kā Grūzija šobrīd gatavojas parlamentu vēlēšanām rudenī. Mēs atbalstām Grūzijas reformu procesu. Uh, Šodien prezidents Rompējs ir devies uz Grūziju. Šī vizīte ir iespēja parādīt to, ka Eiropas Savienībai Grūzija ir ļoti svarīga. Mēs vēlamies padziļināt mūsu attiecības ar Grūziju un vēlamies, lai mierīgi tiktu atrisināts, tik attīstītos Dienvidu Kaukās reģions visā kopumā. Es nesteikšos notikumiem pa priekšu un neziņošu jums, ko Van Rompējkungs jums varētu pastāstīt par šo braucienu, taču ir vesela virkne kritisku jautājumu, kurus viņš risinās Grūzijā. Asociācijas nolīguma sarunas notiek uh, labi. Mēs vēlamies uh, risināt arī sarunas par uh, asociācijas nolīgumu. Ir konkrēts darbs par vīzu liberalizāciju. Mēs gatavojamies mobilitātei un stingrākiem kontaktiem starp mūsu tautām. Tas viss ir ļoti pozitīvi. Ir ļoti svarīgi, lai arī Grūzija dotu savu ieguldījumu, lai tā jau tagad dzīvotu tādā tādā gaisotnē, kāda valdīs, kad būs noslēgts asociācijas nolīgums. Mēs esam gatavi atbalstīt Grūziju šo mērķu sasniegšanā. Mēs zinām, ka Grūzijā ir milzīgs potenciāls. Mēs domājam, ka vairāk dodot, vairāk saņemt šis princips varētu darboties, ja tiktu padziļināts attiecības. Komisārs Baro, komisijas priekšsētājs Barozu, komisārs Fīle, tāpat arī viceprezidenta Aštoni, tiekoties ar prezidentu Sākašvili pavisam nesen, pasvītroja to, cik liela nozīme ir taisnīgai politiskai konkurencei priekšvēlēšanas periodā. Parlamentu vēlēšanas notiks oktobrī, tam jānotiek saskaņā ar starptautiskiem demokrātijas standartiem. Sabiedrības uzticība vēlēšanu procesam būs atkarīga no tā, un tā ir ļoti svarīga. Vēlēšanām jābūt pluralistiskām, m, mm, ir nepieciešama spēcīga opozīcija, kas piedalītos šajā vēlēšanu procesā. Un šajā procesā jāievēro gan konstitūcija, gan citi tiesību akti. Šķiet, ka šobrīd rodas iespējas, ka valdība neļauj Ivanišvili kungam, kas pārstāv opozīciju, iestā, piedalīties priekšvēlēšanu procesā. Eh, šķiet, ka eh, vēlēšana procesa vadīšana nav gluži neitrāla. Ir nepieciešama caurskatāmība visos šajos procesos, tā lai nebūtu nekādu šaubu par demokrātijas eh, darbību praksē. No otras puses valda arī tāds, tāda uzskata, ka Ivanišvili kungs izmanto savus finansiālos līdzekļus vēlēšanu procesu organizēšanā. Šīs bažas ir gluži pamatā pamatotas. Ir jāuzsver, ka ir nepieciešama vienāda noteikuma demokrātiskai sacensībai un nevar pirkt balsis. Mēs eh, ceram, ka visiem kandidātiem būs vienāda pieeja plašsaziņas līdzekļiem un ētera laikam divas galvenās Mm, divi galvenie kanāli, eh, kas pieder valdībai, ir mm, eh, apņēmušies to arī nodrošināt. Mēs esam priecīgi par to, ka Grūzijas parlaments arī ir pieņēmis lēmumu šajā te jautājumā. Arī prezidents Sākašvili ir izteicies par šiem jautājumiem. Mēs vēlamies, lai spēkās ir šie notikumi tiktu, noteikumi tiktu pilnībā ievērot. Un visbeidzot, gribu pasvītrot, ka Eiropas Savienība arī nākotnē strādās pie konflikta attīstības atrisināšanas. Uh, Grūzijas teritorijā. Mēs sniegsim atbalstu Grūzijas teritorijai, lai vienotībai Mēs dosim savu ieguldījumu, nosūtot uh, Eiropas Savienības novērošanas misiju. Mēs esam arī viens no līdzpriekšsādātiem starptautiskajās sarunās Ženēvā par šo jautājumu. Abhāzijas un Dienvidu Osetijas konflikti joprojām ir mūsu darba kārtībā kā prioritātes. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkā, lai palīdzētu atrisināt šos konfliktus. Šī mūsu vēlme skaidri parādās padomas secinājumos, ko publicējām 2012. gada februārī. Mēs Es ar lielu interesi klausīšos deputātu domās par šo ārkārtīgi svarīgo politikas jautājumu. Paldies par uzmanību, priekšsēdētāji. Paldies Mavro Jānesa kungam. Tagad aicināšu izteikties politisko grupu pārstāvjus. Tautas partijas vārdā izteiksies Līzeka kungs. Trīs minūtes, lūdzu. Paņem ševadničonci, šanovni paņem ministre. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais ministra kungs, dāmas un kungi. Man bija tas gods pusotru gadu strādāt pie mūsu parlamenta ziņojuma eh, sakarā ar sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Gruziju un, parlame, un Eiropas Savienību. Esmu Gruzijā viesojies vairākas reizes, esmu ticies gan ar valdošās koalīcijas, gan ar opozīcijas pārstāvjiem, ar ombūdu, ar nevalstiskajām organizācijām, ar plašsaziņas līdzekļiem. Uh, Tātad gan ar tiem, kuri cieši sadarbojās ar valdību, gan arī tie, kuri ir opozīcijā, gan parlamentā opozīcija, oficiāla opozīcijā, gan arī ārpus parlamenta sienām. Tāpēc vēlētos nedaudz iepazīstināt jūs ar situācijas stāvokli Gruzijā. Vēlētos visiem atgādināt to, kas bija mūsu rezolūcijā. Nolasīšu divus punktus, kurus pieņem 90% parlamenta deputāti. M punkts ir sekojošs. Mēs esam apmierināti ar Gruzijā panākto demokrātisko progresu, īpaši konsolidējot demokrātiskas institūcijas tādu kā tiesības sārga institūcijas izveidošanu, tiesvedības uh, sistēmu reformas un citas. Un mēs apsveicām eh, Gruziju ar to, ka tā ir samazinājusi arī noziegumu procentu. Un otrs, mēs griezāmies pie Gruzijas valdības, lai tā veicinātu konstruktīvu dialogu uzturēšanu ar opozīciju un lai tā veicinātu demokrātijas procesu atbalstīšanu, piemēram, vārda brīvību. Godātais Līzeka kungs, lūdzu runājiet nedaudz lēnāk, jūs runājat daudz par ātru. I dzisiaj powiedziałbym, myślę, że... Runātais turpina. Tāpēc šodien es domāju, ka rezolūcija izskatītos tāda pati, ar tieši tādiem pašiem teikumiem, jo Gruziju visi slavina, ne tikai mēs, politiķi, bet arī starptautiskas organizācijas, tādas kā Transparency International, nevalstiskās organizācijas. Gruzija viss slavē, ka tā apkaro noziedzību, korupciju, un eh, pēdējās vēlēšanas pozitīvi novērtē pilnīgi visi novērotāji. Pat opozīcijas spēki uzskata, ka startautiskie standarti tika izpildīti un ka spriedzes šajās vēlēšanās nebija. Tad eh, kāpēc mums šodien ir atkal jārunā par Gruziju? Es uzskatu, ka viens no būtiskākajiem iemesliem, un ministrs to jau tikko pieminēja, ir tas, ka mums ir parādījies jauns opozīcijas līderis Gruzijā. Cilvēks, kuram ir miljardiem dolāru savos kontos, patiesībā viņam pieder vairāk nekā visas, budžet, visas Grūzijas gada budžets. Es, protams, varētu runāt par savu pieredzi iepriekšējos mēnešos, bet mums visiem ir līdzīga pieredze. Tagad jau pāris mēnešus mēs esam redzējuši uh, informācijas kampaņu, kas mums tiek pasniegt par to, ka Sākašvili ir sava veida briesmonis un ka valdošās partijas aktivitātes ir vienkārši šausminošas. Un par to, ka ikvienu dienu, ikvienu stundu valdošā koalīcija pārkāp likumu. Es mēģināju mazliet papētīt šo lietu un ir skaidrs, ja vismaz izskatās, ka 18 vācu un Lielbritānijas žurnālisti ir tikuši nolīgti, lai strādātu šim miljardierim. Es vēlētos pateikt vienu lietu skaidri, ka oligarhu klātbūtne politikā nekad nebeidzas labi. Eh, Paldies Līzeka kungam un tagad eh, SND grupas vārdā Ruķa kungam pusotru minūtu vārds lūdzu. Paldies kā Mavro Janis kungs šodien pieminēja, prezidents Van Rompējs devās uz uh, Grūziju šonadēļ. Pagājušajā nedēļā komisārs Fīli devās uz Grūziju. Tas parāda, cik svarīgi mums ir šī valsts un reģions kopumā. Mēs un arī sociāldemokrāti vēlamies lai Grūzija būtu veiksmīga valsts, veiksmīgi ieviešot politiskās, ekonomiskās reformas, lai tā spētu saglabāt savu teritoriālo integritāti. Un vēlamies, lai Grūzija veiksmīgi iesaistītos sarunās par Eiropas Savienības Grūzijas asociācijas noliegumu. Mēs vēlamies pātrināt progresu dialogā par vīzu režīmu liberalizāciju. Mūsu mērķis ir atcelt vīzas Grūzijas pilsoņiem iebraukšanai Eiropas Savienībā. Tas viss ir ļoti pozitīvi. Mēs augstu vērtējam tās reformas, kas pēdējos mēnešos un gados ieviestas Grūzijā. Taču, kā jau tika teikts, tuvojas vēlēšanas. Oktobrī paredzēts parlamenta vēlēšanas un 2013. gadā prezidenta vēlēšanas. Mēs jūtam, kā samilst politiskā spriedze Grūzijā pirms vēlēšana periodā. Gribētu teikt sekojošo Mūsu Grūzijas draugiem gan valdībā, gan arī opozīcijā ir nepieciešams nomierināties. Grūzijai ir vajadzīgas brīvas, taisnīgas vēlēšanas, tai ir vajadzīgas, vajadzīga laba priekšvēlēšana kampaņa, kurā iesaistās visas politiskās grupas un partijas, ieskaitot arī opozīcijas koalīciju. Visiem ir jābūt vienlīdzīgam ēteru laikam. Šīs vēlēšanas būs ļoti svarīgas gan Grūzijai, tām ir jābūt atvērtām, atklātām, un arī šīs vēlēšanas būs būtiskas, būtisks noteicējs tālākajām sarunām ar asoci, par asociācijas nolīgumu un vīzu jautājumiem. Sociālistu un demokrātu grupas vārdā es gribu novēlēt Grūzijas draugiem veiksmi visos šajos jautājumos. Paldies Ručeka kungam! Aicināšu izteikties Alde grupas pārstāvi. Nikolai Kundze. Divas minūtes lūdzu jūs rīcībā. Paldies, priekšsādātāja kungs! ALDE politiskās grupas vārdā grib izteikt mūsu atbalstu Grūzijai. Tas nav nekas jauns. Vienmēr esam atbalstījuši demokrātisku, labklājīgu Grūziju. Tādu Grūziju, kas var sasniegt Eiropas līmeni un normas. Es nedomāju, ka šodien šīs debatas būs debatas starp labējiem un kreisiem, starp tiem, kas ir pie varas un opozīcija. Mm, tie, kas ir pie varas, reizēm it kā aizmirst par opozīciju. Man šķiet, ka Šāka Švilīkungu satrauc tas, ka pirmo reizi viņam priekšā ir spēcīga un vienota opozīcija pirms vēlēšanām. Abas puses met vienotrai izaicinājums. Es nezinu, cik no šiem te pārmetumiem, ko viņi izsaka, ir pamatoti. Taču es gribētu manas grupas vārdā teikt, ka demokrātija nav karš starp satelīta antēnām, nebūtnē. Demokrātija nav mēdīju karš. Ir ļoti labi, ka ir daudz televīzijas kanālu, kas pauž dažādus viedokļus. Mēs ļoti labi zinām, ka ne tikai Eiropas austrumos, bet arī Eiropas rietumos pastāv liels vilinājums monopolizēt patiesību, un tas varētu graut demokrātiju. Manuprāt, tie argumenti, ka opozīciju šobrīd vada ļoti bagāts cilvēks, nav uh, cienīgs arguments. Tas, vai kāds ir bagāts vai nabadzīgs pats pēc sevis, tas nav, neliecina neko par cilvēku. Šis eh, apsvērums pats vien nedrīkst likt apšaubīt cilvēka kvalitātes un spējas vadīt valsti. Uh, Domāju, ka ir nepieciešams debatēt par vīziju un par idejām, un nevis par kaut kādiem blakus elementiem, par baumām, kuras izplata atsevišķas partijas. Komisārs Fīle teica, ka šobrīd ap Grūziju valda ļoti liela spriedze, tā var sagādāt draudus tuvākajā nākotnē. Patreizējai Grūzijas Valdībai jānodrošina tas, lai vēlēšanas noritētu saskaņā ar Eiropas demokrātiskajām normām. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt to, ka Grūzijā ir brīva un droša nākotne. Paldies Nikolai kundzei. Nākamā runātāja zaļo grupas pārstāve Ulrike Lunačeka. Lūdzu, divas minūtes. Lielas paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie kolēģi! Domāju, ka debats, kas šobrīd norisinās šajā zālē, parāda ļoti labi, kāpēc tās vispār ir vajadzīgas. Pēdējo pārdienas laikā esam piedzīvojuši arī apmeklējumus no vairākām Gruzijas sabiedrības daļām, gan valdības pārstāvs, gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvs Tāpat arī pārstāvi bija šeit no jaunās apvienotās opozīcijas, un viņi ir pastāstījuši mums ļoti daudz un ļoti dažādas lietas, tāpēc nevaram nostāties tikai vienā pusē. Mums gal galā beigu beigās ir jādefinē, ko mēs uzskatām par nepieciešamu šai demokrātiskai valstī, un kas tiešām man ir rada bažas, ir tas, un par to mums arī vajadzētu debatēt, ir tas, ka Vienalga mums, mums jābrīdina Gruzīni, vienalga vai tie būtu valdības vai opozīcijas pārstāvi, ka vārdu karš un nepārskatām nosacījumu vēlēšanām pilnīgi noteikti ir kaut kas tāds, kas kaitēs pilnīgi visiem, kaitēs Gruzijas kā valsts tēlam. Ne tikai šajā parlamentā, bet Eiropā kopā. Un gribu nolasīt paziņojumu no demokrāt, demokrātiskas iestādes, kas saka, ka lūk, politiskā polarizācija norisinās valstī un pilsoniskais uh, diskurs starp vadošajām pusēm nav apmierinošs. Un tāpēc es gribu skaidri un gaiši pateikt, ka vārdu karš nav kaut kas tāds, kas palīdz šajā gadījumā. Ir vajadzīga pārskatāmība. Ir jābūt pārskatāmībai par visu, par partiju finansējumu, par valsts finansējumu, par visāda veida lietām. Un eh, politikā tas, protams, ir ārkārtīgi nepieciešams. Cik daudz līdzekļu, tas ir kaut kas cits. Tas nav kriterijs, kāpēc kāds top vai neto pievēlēts. Kā jau runātājs te, runātāji iepriekš teica, galvenais ir uzlabot politisko gribu, lai uzlabotu demokrātisko situāciju valstī. Esam piedzīvojuši arī vienu pozitīvu lietu, respektīvi tika lūk, piemēram, eh, not, notika grozī, grozījumi likumā par plašsaziņas līdzakļiem, kur ļāva arī kabēļ televīzijām raidīt atbilstīgu informāciju Jā, protams, daudz kas pozitīvs ticis sasniegts, ir samazinājusies noziedzības, eh, noziedzības rādītāji, bet tepat laikā ir ļoti dīvaini nesamērīgi sodamēri, piemēram, kāds ielas huligāns ticis notiesāts uz 30 gadiem cietumā. Tas ir pilnīgi neiespējami. Tā, to nedrīkstētu pieņemt arī šajā pie, priekšvēlēšana periodā, ne, un tāpēc aicinu gan varas iestādes, gan valdību, gan visas politiskās partijas apvienoties, saliedēties un nodrošināt to, ka šai valstī notiek brīvas demokrātiskas vēlēšanas. Paldies, saka priekšādātās Lunačekas kundzei. Tālāk, vai jūs esat gatavi atbildēt uz zilās kārtas jautājumu? Okay. Ah, okay. Uh, ja z panią poseł Nikolai byłem w Gruzji, wiem, że ma też. Jā, es apmeklēju Gruziju kopā ar Nikolesku un. Ni... Ομιλητής, με συγχωρείτε πάρα okay. πολύ. Priekšādātājs atvainojas. Vispirms zilās kartas jautājums. Porebs kungs, tālāk vienu minūtu. Dāmas un kungi, Jau ilgu laiku man bija jādomā par to, kāpēc mums tieši šobrīd norisinās debats par Gruziju šeit parlamentā. Pavisam nesen pieņēmām labu ziņojumu, Lisekongu ziņojumu, kur slavējām Gruziju par to, ka tā ir uzlabos demokrātijas standārts un tā tālāk. Un tad man jāuzdod jautājums, kas tad noticis tik dīvaini šai valstī pēkšņi, ka mums tad šīs debats jāorganizē. Un cik es tālu saprotu, tad nekas tāds tiešām nav noticis. Gal galā demokrātiskie standarti tiek īstenoti, tiek eh, īstenots jaunais plašsaziņas līdzekļu likums, tiek reformēts arī vēlēšana kodeks, tiek, eh, lūk, eh, noteikti rādītāji attiecībā uz uzņēmēju darbību, un šie uzrādītāji pieaug attiecībā uz Gruziju. Un tāpēc es tiešām gribu vajadzēt, kāpēc spriežam par šo jautājumu tieši šodien. Drīzāk tā vietā mums vajadzētu palīdzēt Gruzijai, atbalstīt Gruzijas varas iestādes to centienos lai palīdzētu tām pietuvināt valsts Eiropas Savienībai. Jo tieši tādu Gruziju taču vēlamies redzēt mēs, Eiropas Savienība. Un tāpat laikā varbūt varam ciešāk paskatīties uz to, kā darbojas opozīcija, un varbūt mums vajadzētu apsvērt, vai tad viņu interesēs uh, ir nodrošināt suverēnu lēpnu valsti vai tādu valsti, kur mūžīgi ietekmi ir Krievijai. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk došu vārdu Helmāram Braukam. Manuprāt, ir nepieciešams palīdzēt visām šīm uh, valstīm, ar ko sadarbojamies austrumu kaimiņu attiecību politikā. Ir jāievēro attiecīgi likumi, uh, demokrātija, tiesiska valsts, uh, godīgas vēlēšanas, jo tomēr mums tas jādara kopā un mūsu kaimiņu attiecību politikas ietvaros un arī ar Eiropas padomi un uh, Eiropas drošības sadarbības organizāciju. Tādēļ es atbalstu to, ka Grūzijas valdība ir uzaicinājusi tik daudzas uh, vēlēšanu novērot, cik vien iespējams, un sūtīt arī uz ilgu laiku, lai būtu pareiz procedūra. Es uzskatu, ka tā ir samērā labā attīstība, kas tur ir. Varbūt, ka, ka huligāns nāk 45 dienām uh, uh, cietumā, bet uh, kādā citā valstī tas ir vairāki gadi. Bet es domāju, ka šeit ir jānodrošina tas, ka ir godīgs vēlēšanas un brīva medija. Kad mēs redzam, ka tur ir ļoti daudz televīzijas uh, kanāli, un 29. Eh, jūnijā eh, tika nodrošinātas um, godīgas vēlēšanas, tad es domāju, ka tur situācija tiešām labāk nekā daudzas citās valstīs. Bet, ja es redzu, partiju finansēšanas pasākuma ietvaros tiek vienkārši izdarīti televīzijas aparāti, ir eh, arī necaurskatām privātā nauda, ja kāds 6 miljārdus eiro, eh, kas ir nopelnījis Krievijā, tad es drusku tā kā kļūst neusticīgs un gribētu jautāt, vai abās puses vajadzētu pārdomāt vai eh, pārbaudīt, vai likumi tiek ievēroti. Ja es redzu, ka tiek pirktas balsis un opozīcijai 20 reizes vairāk uh, naudas nekā vadīs partijā, tad man šķiet, ka uh, patiešām vajadzētu uh, veikt pārbaudi, kurā būtu iesaist arī opozīcija, ja mēs gribam godīgu vērtējumu. Es nedomāju, ka 18 um, konsultantu uh, līdzdalība, uh, galvenokārt no Amerikas izcēlums, viņiem nevajadzētu vienīgiem izlemt uh, par to, kāda būs uh, Eiropas kaimiņa attiecība politika nākotnē. Paldies, Broka kungs. Tagad uh, vārds uh, Kristiāna Viganīna kungam. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātā. Godātie kolēģi. Es nedomāju, ka šīs debats parāda to, ka mēs neusticētos kādai valstī. Nē, bet domāju, ka debats ir vajadzīgs Neviens taču nevar iebilst, ka Groz, Gruzija pilnīgi noteikti guva labus panākumus ceļā uz demokrātiju. Tas bija ļoti iedrosminoši un varēja kalpot kā parāks valstīm reģionā. Gruzijā ļoti konstruktīvu lomu, kā valsts uzņems arī Eironest parlamentārajās asamblējās un tā tālāk. Bet daudzkārt esmu apgalvojis, ka tas patiesais pārbaudījums austrumu partnerības valstīm Eiropas Savienībā būs tieši vēlēšanas. Tieši tās parādīs, cik ilgspējīgi ir demokrātija šais valstīs un cik nobriedus ir politiskā sistēma tajās. Es gribētu lūgt savus kolēģus nepārspīlēt, bet vienlaicīgi arī nenovērtēt pēdējos notikumus eh, kā pārāk nenozīmīgus. Mana, manas bažas ir tādas, ka, uzsāk, ka parādās politiski nemieri. No vienas puses vadošā partija pieņem kaut kādus lēmumus par administratīviem resursiem un tā tālāk. No otras puses ir, lūk, finanšu resursi ja klausāmies paskaidrojumos, ar ko nāk klajā abas, abas puses Gruzijā, tad varētu šķist, ka šeit runājam par divām pilnīgi atšķirīgām valstīm, par divām atsevišķām valstīm, un tas tiešām rada bažas. Šādai situācijai ir jāizbeidzas, un politiskajam procesam vajadzētu atgriezties savās parastajās normālajās sliedēs. Gribētu lūgt komisiju un padomu darīt visu iespējamo, lai, lai darbotos Gruzijā. Ir ļoti daudz ceļu iespējamu šādai darbībai, jūs par tiem zināt labāk, jo gal galā mēs taču gribam, lai Gruzija notur godīgas vēlēšanas, un tāpēc mums vajadzētu sākt rīkoties jau tagad, nevis nogaidīt vēlēšanu dienu. Paldies! Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίγκ. Liels paldies Vigēņina kungam, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Adamam Bielenam. Lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Lielas paldies, priekšādātāji. ja pavaramies uz Kremļa politiku attiecībā uz Gruziju, tad mums ir pilnīgi noteikti jādara viss iespējamais, lai paturētu Gruzijas pārmaiņu ceļu, uz demokrātijas ceļu, uz mierīgas līdzās pastāvēšanas ceļu. Mēs augstu vērtējam to, ko dara varas iestādes valstī, tīpaši tad, kad runājam lūk par jauno konstitucionālo un vēlēšanu likumu. Ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka Krievija neiejautas Gruzijas iekšējās lietās. Ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka tās neietekmē, eh, ne, piemēram, finansējumu, ne ne, nefinansē opozīciju un tā tālāk. Mēs zinām, ka Grūzija šobrīd ir nostājusies ce, uz ceļa, kas ved uz Eiropu un NATO. Turklāt ir arī pieņemta rezolācija, kur tiek izteikts aicinājums sākt strādāt pie brīvās tirniecības nolīgumu. Turklāt nepieciešams saglabāt arī atbilstīgu tēmu asociācijas nolīgumu pārunās. Mums vajadzētu tāpat apsvērt arī jaunu vīzu politiku attiecībā uz austrumu partnerības valstīm. Un lai cik sarežģīti arī nebūtu Krievu, Krievu okupācija atsevišķās Gruzijas teritorijās, un turklāt, protams, jāceras, ka Krievija šogad nolēma rīkot militārus treniņus. Ok, nolēmusi mm, to darīt oktobrī, tieši tad, kad Gruzijā paredzētas vēlēšanas. Mums tomēr jārīkojas, jārīkojas diplomātiski. Mums jāpārliecinās, ka Krievi tomēr atvāk spēks no savām okupētajām teritorijām. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Landsbergi kungam lūdzu. Priekšādātāji. Man ir bažas par situāciju uh, Gruzijā. Uh, Gribu runāt par trim faktoriem, kas saistīti ar gaidāmajām parlamentārajām vēlēšanām un kas varētu destabilizēt Gruziju un pat apdraudēt un pat draudēt ar jaunu asiņainu intervenciju no ārpus. Pirmais faktors ir šī iejaukšanās no Krievijas puses ar milzīgām naudas summām, kas tiek iepludināta valstī un kas panāk to, ka politiķi tiek korumpēti un tāpat Eh, tā izme, tiek izmantot cilvēku nabadzība, lai ietekmētu viņus eh, un radītu viņos prokrievisku nostāju. Gruzijas parlamentu un valdības centieni izvairīties no krāpnieciskas vēlēšanu kampaņas uh, tiek apdraudēti, jo pret tiem vēršas oligārhi un Kremlis, kas, protams, izvērš savu lobiju un propagandu, sakot, ka, lūk, tiek, tiek īstenot brīvības ierobežojumi. Piemēram, lūk, brīvība veicināt nacistu un fašistu tipu uzbrukumus pret pašreizējiem neetniskajiem gruzīniem. Tiem, kas nav, eh, pēc, o, tiem, kas nepiedara. Um, ortodoksālajai baznīcai, kas pieder minoritēm un tā tālāk. Šāda veida e, uz naidu mudinoši teksti tiek ļoti daudz e, iepludināti valstī. Tiek teikts, lūk, ļaujiet Krievu naudai vinnēt, un tad viss būs kārtībā. Otrs faktors, par ko grib runāt, ir šie spēcīgie militārie treniņi un mācības, kas paredzēts pie Gruzijas e, robežām šobrīd, tie tiek pārlikt uz vēlāku laiku tāpēc, ka tajā vēlākajā laikā šeit valstī paredzēts vēlēšanas, un kas līdz ar to varētu izraisīt zināmas arī sadursmes uz ielām. Trešais faktors. Un vislielākās briesmas ir pašreizējā Krievijas finanšu lejupslība un arvien pieaugusi sociālā krīze kuras, eh, kur Viņi vēlas pievērst eh, ļaužu uzmanību uz kaut kādu veidu ienaidniekiem no ārpuses un eh, runāt, un tiek sāk runāts pat par tādu kā Kaukās eh, karu. Mums šeit ir vajadzīgs rīkoties drosmīgi. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Havita kungam. Lūdzu. Priekšsēd. Brīvas vēlēšanas var notikt tikai tad, ja nav iebēdiešanas, un tādēļ ir pareizi, ka mēs jau saulēcīgi uh, Eh, interesējamies par aizturēšanām, eh, mediju brīvību, kabeltelevīzijas uh, eh, paketnēs, kur opozīcijas uh, tie simpatizējušie TV kanāli tikt izslēgt, tas ir aizdomīgi. Un arī Pride uh, šī gada mājā, kā tas norisinājās. Tomēr Grūzija 400 eh, eh, vēlēšana novērotājs eh, pieņems un pilsoniskā sabiedrība attīstas pozitīvi, tas ir visapsveicam. Tādēļ visiem, kas piedalās vēlēšanās, ir jāzina, ka mēs rūpīgi vērojam procesu. Kolēģi ir izteikšies, ka um, dažādi, bet es esmu apmeklējis arī šo robežlīniju, kas eh, atdala uh, okupētās teritorijas, un es gribētu uh, darīt pre, uh, mūsu priekšsēdim zinām, ka uh, okupācijas vara uh, ir mūsu delegācijas vadītāju sludinājusi par persona non grata, nav ielaidusi. Un es saprotu, ka jūsu ka viena no partijām organizēs Batumī um, pasākumi, lai atbalstītu Sakašvili kungu. Mūsu parlamentu loma ir e, veicināt e, demokrātijas funkcionēšanu, un tas netiek vislabāk panākts, ja mēs tikai vienu e, e, partiju atbalstam un nepiemēram tai tos pašus standarts, kurus citiem. Paldies. Es neredzu šeit Kirilovu kungu. Un tā no nu, tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Donžankungs. Priekšādātāji. Es arī biju pārsteigts par šīm debatēm šodien. Jā, protams, mēs uh, esam, uh, ir bieži vairāki svarīgi personu apmeklējumi, tāpat arī nāk oktobrī vēlēšanas, bet tāpat laikā šī nav tā valsts, kurai būtu jāpievērš visvairāk šobrīd. Mēs gan zinām, kāpēc par to runājam. Runājam par to tāpēc, ka oligārhi ir pieņēmuši lēmumu uzvarēt šais vēlēšanās. Tā ir viņu, tās ir viņu tiesības. Tiek iepludināti. Uh, eh, tūkstošiem eiro lobbyings nāk gan no ASV, gan no Briseles un tā tālāk. Un tāpēc arī runājam šobrīd par uh, Gruziju. Nerunāsim šeit. Tas nav tāpēc, ka pastāv Krievijas uh, okupācija. Nē, te netiek arī. Tas, šīs debats nav sasaukts arī tāpēc, lai runātu par uh, militārajiem vingrinājumiem un mācībām vēlēšanu laikā, kas paredzēts rudenī. Nē, šeit tiek nots vairāk lūk tieši par to, kā tiks atkal sadalīta vara. Gal galā Galvenokārt mums vajadzētu atbaldīt tieši pilsonisko sabiedrību, jo nedrīkstam, eh, jo jāatceras, ka šie miljoni oligārhu do, dolāri nevarēs padarīt pilsonisko sabiedrību par neatkarīgu. Nedrīkstam piešķirt uh, patvaļīgas ierīcības iespējas ne šiem oligarkiem, ne arī Sakašvili pašam. Paldies, tagad Ojulandas kundzei vārds. Priekšsēd. Vēlēšanas ir sažģīt laiks katrā demokrātiskā valstī, un tādēļ es arī piekrītu dažu kolēģi izteiktām domām par to, ka ir pārpratums, kādēļ mums vispār ir šī debata šodien apkārtībā, un tomēr patiesām taisnīgas un godīgas vēlēšanas var notikt ne tikai tad, ja tiek normas ievērots eh, un eh, vēlēšana process un rezultāti ir eh, Eh, godīgi, bet arī, ja ir godīgi konkurence un nav uh, naidarunas. Mēs ļoti ceram, ka politiskie spēki neaicinās uh, tautu zielām, kas varētu izraisīt vardarbīgas sadursmes. Krieva armija uh, organizēs militāros uh, manevras valstī, uh, pierobežā, un daļa no valsts joprojām ir okupēta atbalsta no Krievu karaspēka. Grūzija ir jauna demokrātiska valsts, tai ir eh, mūsu nepieciešams atbalsts, mūsu atbalsts, lai turpinātu integrācijas procesu Eiropas un transatlantiskās institūcijās. Mums ir jāiedrošina eh, uh, Grūzija, uh, eh, jādod viņiem. Uh, pārliecība, ka viņiem ir nākotnes perspektīvas un ir, ka šī partnerība ar Eiropas Savienību ir stabila un daudz sološa. Paldies, un tagad Tēnaka kungam vārds prezidents Sakašvili ir uh, politisks uh, ilgdzīvotājs. Viņš ir divus uh, e, um, amat uh, pilnvartermiņus uh, izdzīvojis un Krievu uh, uzbrukumu. Uh, viņš ir turnājis valsti asociācijas nolīgumam un sarunāja ar uh, ES, arī ar NATO. Viņam ir uh, panākums ciņā pret uh, korupciju un uh, brīvās ekonomikas veicināšanā. Viņš ir uh, cienīts un Merabašvili tagad. Uh, ir nostājies viņiem pretī. Es ceru, ka e, būs godīgi konkurence starp Ivana Ivaničvili e, no Grūzijas sapņu partijas, kurš ir miljardieris. Mānai grupai ir e, saiknes ar opozicionāro Kristīgo demokrātisko partiju. Un šī, šai mazai kaut kāds valsts ir jābalst mūsu atbalsts. Es ceru, ka es novērošanu misiju E, e, būs aktīvi, lai nodrošinātu godīgas un brīvas vēlēšanas šajā brīnišķīgā valstī. Paldies tagad Kelam kungam, vār, e, Kelam kungam vārds. Paldies. Gruzija, Gruzijas pārbaudījums būs, vai tā spēs sarīkot godīgas vēlēšanas, un tās būs arī pārbaudījums es politikai Gruzijai. Tagad Grūzija tiešām pietuvojusies Eiropas Savienībai un būtu naivi gaidīt, ka nebūs ārvalstu iejaukšanās, lai Grūziju pagriezt atpakaļ no Eiropeiskā ceļa. Parādoties jauniem populistu un nacionālistu spēkiem, eh, mums būtu jābažījās. Tu vadītājs Ivanišvili kungs eh, sagadīšanās kārtā ir Gan Lukoilā, gan Gazpromā vislielākais individuālais akciju turētājs. Diez vai mums ir vajadzīgi vairāk paskaidrojumu, lai saprastu, kurā pusē viņš ir. Eiropas savienība varētu pastāvēt uz Maskavas nolīgumu un pastāvēt uz to, ka es novērotājiem ir jāļauj um, okupētās teritorijas jāsveikt novērošanas darbi. Tas būtu uh, uh, tā būtu rīcība, kas ES ticamību apliecinātu politikas ticamību. Paldies, Kelam kungs, un tagad Obermaira kungs, pēdējais runātājs. Jā, paldies. Gruzija ir strateģiski svarīgs partneris uh, Eiropas Savienībai Kaukāzā, arī kultūrāli un vēsturiski ir svarīga. Prezidents uh, Mihails Sarkašvili ļoti apstrīdēta persona, 80 tūkstoši mājā demonstrē pret viņu. Demokrātija ir formāla, ir brīvas vēlēšanas, bet jānodrošina vēl uh, pilsoniskās vēlēšanas uh, iepriekšējā prezidentūra Sarkašvili jau nostiprināja arī savu uh, eh, ministru prezidentu lomu, un politologi uh, jau redz, ka šeit atkal tiek tāda kā eh, varas nodošana atkal tiem pašiem. Mums šeit jāraukas, lai jaunās demokrātijas, kas jau skatās uh, uz Eiropas Savienības uh, naudas katliem, lai viņi ievērotu arī demokrātijas spēles noteikumu un lai arī tādi aizsargti diktatori oligarhi, viņi mūsu sistēmā neko nav pazaudējuši, un uh, mūs pret viņiem, pret viņiem, lai viņi neienāk mūsu sistēmā. Paldies. Un tagad uh, komisijas vicepriekšādātāja vārdā un atbildīgas par ārlietu un drošības politiku Mavro Jāmskungs. Paldies priekšādātāja. Sincerely thank all honorable members. Runāšu angļu valodā. Es gribu sirsnīgi pateikties visiem deputātiem, kas pauda viedokļus šajā svarīgajā jautājumā. Iesākšu ar vispārīgu atzinumu. Eiropas Savienība nepieņem demokrātiskā procesa instrumentalizēšanu citu mērķu veicināšanai vai arī, lai falsificētu tautas gribu, lai kur tas notiktu un lai kurš to īstenot. Eiropas Savienība tic brīvām, godīgām vēlēšanām, godīgai sāncensībai un tautai šādi piedalīties vēlēšanās tikai varēsim sasniegt leģitīmas vēlēšana rezultāts. Eiropas Savienība uzsver, ka politiski motivēta uh, E, vajāšana tieši vai netieši no vārds iestāžu puses, vai arī selektīvās justīcijas izmantošana pret politiskiem konkurentiem nav savienojama ar demokrātiskajām vērtībām. Eiropas Savienība tādēļ novēro un turpinās novērot situāciju Gruzijā e, pirms vēlēšanām, kā arī vēlēšana laikā. Augstā pārstāva Aštons kundze pagājušajā nedēļā tikās ar prezidentu Sākašvilī Viņas darbinieki ir tikušies ar Grūzijas sapņu koalīcijas pārstāvjiem. Abas puses ir prasījušas pastiprināt ES iesaistīšanos, lai nodrošinātu lielāko caurspīdīgumu. ES ārējās darbības dienests jau aktīvi strādā ar eh, Eiropas drošības un sadarbības organizāciju, tajā skaitā ar mediju novērošanu, par kur daudz no jums izteicās debašu laikā. Tomēr ES ārējās darbības dienests arī dzan seko līdz tam, kā mēs varam nodrošināt papildu atbalstu, lai panāktu maksimālu caurspīdīgumu. Tajā skaitā varētu arī uh, uh, uh exit polling uh, novēršana notikt un Eiropas Savienība izveidos īpašu darbu grupu, ko vada es delegācija Gruzijā. Tā nu mē, e, mēs turpinam sakot līdzi un palīdzēt. Kopumā mūsu pozīcija Gruzijas jautājumā ir ļoti skaidra. Mēs Uh, apsveicam Grūzijas un ES spēcīgās attiecības. Esam redzējuši, ka Austrum partnerības darba kārtība ir virzīsies labus priekš arī uh, asociācijas nolīguma sarunas Un mēs priecājamies, ka arī vīzu liberalizācijas pasākumi tagad virzās uz priekšu. Ir citas strateģiskas intereses, kas arī jāpiemina. ES atzīst Gruzijas pieaugušo nozīmi kā energotranzita valsts. Un sadarbosimies ar viņiem arī labprāt dienvidu enerģijas koridorā. Grūzija arī uh, sniedz būtisku ieguldījumu mieru turēšanas spēkiem visā pasaulē. Esam redzējuši daudz pozitīvas izmaiņas kopš roža revolūcijas, bet mums ir jāturpina sekot notikuma attīstībai. Demokrātijai jātiek konsolidētai, e, demokrātiskiem e, pūliem jāturpinās īpaši tiesību sargājušās iestādēs un ir jāmazina zinām sabiedrības slāņu marginalizēšana. Demokrātijas attīstība ir atslēga, lai valsts varētu baudīt visus tos labumus, ko tai mūsu asociācijas nolīgums piedāvā. Paldies! Paldies eh, arī prezentūras eh, vārdā. Šīs debats tagad ir beigušās. Nākamais darba kārtības punkts. Komisijas priekšsēdētāja vietniece un saņems valstās pārstāvs alietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvoklis Sīrijā. Lūdzu, Mavro Janis, kungs.